eight. Lots of reformers. We are running late. Dear colleagues. Labrīt, kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Kā jūs zināt, uh, mums notiek kopīga ekonu un taksa trīs uh, uh, komiteju sanāksme. Vēlos apsveikt uh, nu pat ievēlēto takse trīs priekšsēdētāju Pēteru Jezeku Mēs sveicām mūsu vidū komisāru Pieru Moskovišī. Viņš ir atbildīgs par ekonomikas, monetārām lietām, nodokļiem un muitu. Tas tad arī ietilpst mūsu kompetencē. Šodien mums notiks ļoti saulēcīgas debates, jo pagājuši nedēļa komisārs Moskavīčī eh, prezentēja uh, ilgīgi gaidīto priekšlikumu par uh, digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem taisnīgā veidā. Un šis priekšlikums, protams, izraisīja lielu interesi abās mūsu komitejās. Mēs esam uh, izstrādājuši un nu pat arī pieņēmuši, balsojot konsultāciju tieši eh, konsultāciju procedūrā CCT un CCCTB un arī digitālos klātbūtnes eh, jēdzienu vai koncepciju esam apstiprinājuši, un tas sasaucas ar eh, šī priekšlikuma ilgtermiņa mērķiem, un komisija piedāvā tādu īstermiņa risinājumu attiecībā uz 3% uh, apgrozījuma. Mēs vienmēr esam uh, uzskatījuši, ka labāks risinājums būtu aplikt ar nodokļiem peļņu, ar CCCTB. Tas, tā ir parlamenta nostāja, bet tāpat laikā īstermiņā uh, šāds risinājums, ja to izdosies pieņemt, uh, būs eh, solis pareizā virzienā, un es pats atzinīgi vērtēju visu šo priekšlikumu kopumu. Komisārs Moskavīši ir iesniedzis eh, ses, sešus likumdošanas priešlikums par PVN un režīmu sa, saskaņā ar rīcības plānu. Esam jau sākuši darbu pie diviem priekšlikumiem un mūsu referents sāk darbu arī pie citiem priekšlikumiem, un vēl pietrūkst uh, viens elements šai pakotnē - galīgais režīms, un šīs priekšlikums uh, pie tā strādās padome, un mēs līdz ar to, kā jūs redzat, strauji virzāties uz priekšu, un tagad vārds Iežekungam. Paldies priekšsēdētāji, labrīt! Sveicu jūs mūsu vidū, komisāru. Jūsu uh, klātbūtne šodien ir simboliska, jo šī ir pirmā taks trīs komitejas uh, sēde. Un jūs esat nācis klājā ar virkni svarīgu iniciatīvu uh, jomā, kas mūs interesē. Uh, Mums eh, šobrīd notiek kopīga sēde ar ekonkomiteju. Eh, tas ir tādēļ, ka mm, mums ir ne tikai kopīgi komiteju locekļi, bet mums ir arī kopīgas iniciatīvas abām komitejām attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktu pieņemšanu. Es ceru, ka šī sadarbība turpināsies, kā tas bija arī takse 1, takse 2 un pārna komiteja gadījumā. Mūsu pilnvaras nosaka, ka mums ir jāseko attīstībai attiecībā uz ļaunprātīgu nodokļu praksi, ņemot vērā trešo valstu uh, aspektu nodokļu apiešanas jomā un uh, krāpniecības jomā. pirmo reizi ir arī valstu ziņojumos Eiropas pusgadu ietvaros runa par agresīvu nodokļu praksi es dalību valstīs. Jāskatās, vai tas tā turpināsies arī nākamajos valstīm specifiskos ieteikumos. Tāpat mēs sekojam uh, attīstībai padomu sarakstā ar nesadarbīgām uh, jurisdikcijām un attiecībā uz šī procesa caurskatāmību padomē. Un mēs arī būtu interesēti dzirdēt par komisijas uzsākto pārkāpumu procedūru pret dalību valstīm saskaņā ar paradīzes dokumentiem un PVN direktīvas transponēšanu. Pirms dodu vārdu jums, komisāra kungs, vēlos paskaidrot, kā mēs šodien organizēsim darbu. Vispirms uzklausīsim komisāra ievadrunu, kas nepārsniegs 10-15 minūtes. Būs iespēja uzdot jautājumus. Mums uh, šajā gadījumā būs uh, jautājumam un atbildē kopumā četras minūtes. Lūdzu, e, tādēļ uzdodiet ne vairāk kā vienu minūti garus jautājumus, lai komisāra kungam būtu iespēja uz tiem atbildēt. Ja vēl atliks, būs atlicis laiks no šīm četrām minūtēm, tad jūs varēsiet uzdot arī e, vēl e, vienu vai papildu jautājumu. Pirmajā jautājumu kārtā katrai politiskai grupai būs uh, Uh, iespēju uzdot vienu jautājumu, un pēc tam mēs uh, dosim vārdu politiskām grupām jautājumu uzdošanai. Un ja būs vēl atlicis laiks, tad papildus jautājums varēs uzdot arī brīvā mikrofona procedūrā. Pēc komisāra uzstāšanās uh, atkal uh, uzstāsies ekonomitejas priekšsēdētājs vārds jums, komisārkungs. kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungi, godātie deputāti. Man ir, es jūtos pagodināts uh, piedalīties šajā sanāksmē uh, ar jauno taksa trīs komiteju. Gribu apsveikt uh, Ježe kungu ar ievēlēšanu šai amatā un arī priekšsēdētāju vietniekus apsveicu un gribu apliecināt, ka es un mani dienesti ir gatavi atbalstīt jūsu darbu turpmāko mēnešu laikā un aktīvi sadarbošos ar jūsu komiteju, tāpat kā tas notika arī ar iepriekšējām komitejām. Jo uh, mums būtībā ir visiem kopīgs mērķis. Mums jānodrošina, lai parlamenta politiskais spiediens uh, turpinātu pastāvēt, lai varētu veikt nepieciešamās reformas un lai pieliktu punktu ļaunprātīgai uh, praksē nodokļu jomā un tāpat, lai nepieļautu uh, gļēvos uh, slepkavības, kurās tiek nogalināti žurnālisti, kuri veic izmeklēšanu par šiem jautājumiem, un varam minēt dažus vairākus veidīgus piemērus šajomām pēdējo mēnešu laikā. Reformas ir uh, nepieciešamas vēl vairāk nekā līdz šim tas ir bijis. Gan tādēļ, ka uzņēmumi vēlas uh, attīstīties uh, vidē, kur nav šķēršļu, robežu, izmantojot ekonomikas piedāvātās iespējas. Otrakārt, Eiropas Savienībai ir starptautiskā līmenī jāpaliek konkurētspējīgai, lai piesaistītu uzņēmumus. Un tieši runājot vienā balsī, Eiropas Savienība var ietekmēt 21. gadsimta nodokļu normu uh, apstiprināšanu starptautiskā mērogā, kā tas izskanēja nesen notikušajā G20 sanāksmē. Tāpat mums ir jāuzklausa Eiropas Savienības pilsoņu vēlmes un jāatspēko uh, populistu apgalvojumi, kuri uh, apšaubā Eiropas uh, veidošanas procesu, un mums ir jāsniedz atbildes uz būtiskiem jautājumiem, kas ir svarīgi gan ekonomikai, gan mūsu pilsoņiem. Un tādēļ mums ir nepieciešama kopīga kolektīva stratēģija Eiropas Savienībā. Uh, runājot par CCCCTB, nu, dalību valstis uh, uh, it kā negrib atteikties no savas uh, nodokļu suverenitātes, un šeit ir zināms pamatojums, bet uh, šādā gadījumā šis, uh, šī suverenitāte ir jāīsteno visiem kopīgi, nevar to darīt individuāli, jo tad, protams, uh, uzvar tas, kurš piedāvā zemāku līmeni nodokļu jomā. Un to mēs šobrīd arī piedzīvojam, un visi ir zaudētāji. Un, protams, ieguvēji šai procesā būs tā, uh, transnacionālie uzņēmumi, kuri vienmēr atradīs iespēju, kā maksāt mazāk nodokļu, un vienmēr josta būs jāsavelk pilsoņiem. Mums ir visiem kopīga ekonomiska nākotne, un uh, nav pieļaujams nodokļu dempings šādā situācijā. Ne, tuvojas e, komisijas e, pilnvaru termiņu pēdējais gads, un e, es jau no savu no iecelšanu šajā amatā uzskatu šo nodokļu jomu par prioritāru, un ir svarīgi uh, vienlaikus izmantot arī nelikumdošanas instrumentus, lai nodrošinātu koordināciju nodokļu jomā starptautiskā mērogā. Šeit es domāju padomes nodokļu paradīžu sārakstu un citiem pasākumiem. Pēdējo četru gadu laikā varam palielīties, ka esam paveikuši liela apjoma likumdošanas darbu, lai cīnītos pret krāpšanu uh, nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu, lai uh, uzņēmumi un privātu personas, uh, kam ir negodīgi nolūk, nevarētu izsprūkt. Un mēs uh, padarām uh, tagad par obligātu definīciju par starpnieku veidotām schēmām, un šis tiesību akts ir pieņems mazākā deviņu mēnešu laikā, kas apliecina, ka ja esam apņēmības pilni, tad varam arī daudz ko panākt. Sarunas vēl turpinās par svarīgām reformām, un ir jādara viss, lai tās arī tiktu pabeigtas. Tātad mēs strādājam ne tikai pie aksis un digitālo uzņēmumu nodokļu sistēmas, bet mums ir jāizveido arī moderna uh, PVN uh, nodokļu sistēma Eiropas Savienībā. Vispirms par šiem digitāliem uzņēmumiem, par šo jomu ir liela interese. Jūs esat iepazinušies ar manu pagājušās nedēļas priekšlikumu, bet tagad īsts rezumējums. Mēs gribam nodrošināt uh, vienlīdzīgu attieksmi pret uh, nodokļu maksātājiem un uh, ilgtspēju uh, ekonomikai, jo šie digitālie uzņēmumi maksā 9,5% un tradicionālajie uzņēmumi maksā vairāk nekā 23% no, uh, nodokļu. Un, uh, mēs arī savas prognozes šai jomā iekļausim aksis priekšlikumā un iesniegsim to uh, atbilstošā ministru padome, uh, nosakot uh, šo digitālās klātbūtnes e, jēdzienu un paredzām no, noteikt nodokļus ap, apgrozījumam. Un mēs nevēlamies uh, pieļaut to, ka katra valsts atsevišķi aplikt ar nodokļiem uh, šādus digitālos uzņēmumus uh, un notiktu fragmentācija. Ir tāpat uzņēmumi, kas izmanto digitālos datus un uh, uh, izplata reklāmas, kā piemēram Google ar platformām, Uber, Airbnb. Un šeit ir uh, runa par to, ka mēs varētu iegūt gadā vismaz 5 miljārdus eiro šādi rīkojoties. Tālāk par galīgā PVN režīmā ieviešanu pašreizējais pagaidu režīms pastāv 25 gadus un bija paredzēts, ka uh, šis galīgais režīms tiks pieņemts ātri, bet tas pastāv jau 25 gadus un ir jau novecojis, un šī sistēma ir uh, ļoti viegli ievainojama un ir iespējami daudz dažādi, dažādas krāpnieciskas schēmas pārobežu režīmā, un tādēļ ir jāievieš modernizēta vienkāršota sistēma un ir paredzēts nākt klajā šo priekšlikumu līdz šā gada vasarai. Un visi šie likumdošanas priekšlikumi ir absolūti nepieciešami, jo runa ir par to, par 500 miljārdiem eiro PVN ieņēmumu. Un iekļaujot uh, digitālo sfēru CCC ECTB e, ir arī svarīga, ņemot vērā 21. gadsimta izaicinājumus, un ir arī, ja mēs, mums izdosies apstiprināt PVN galīgo sistēmu, tad mēs būsim daudz ko paveikuši Eiropas un pilsoņu interesēs. Nākamais punkts - cīņa pret nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu nodokļu jomā. Es esmu apņēmības pilns izmantot visus līdzekļus, lai nodrošinātu atbilstošu fiskālo pārvaldību. Esmu nosūtījis brīdinājuma vēstules Maltai, Kiprai, Grieķijai šā mēneša sākumā par um, par, saskaņā ar paradīzes dokumentiem, ka ir pieļauts nepamatotas atlaides PVN uh, jomā, kas veicina krāpniecību un Eiro padome pagājušā gada decembrī ir apstiprinājusi arī uh, Eiropas nodokļu paradīžu sārakstu. Tas nozīmē, ka mēs virzamies uz priekšu šai jomā. Šī ir, šis ir pirmais uh, šāds saraksts Eiropas Savienības vēsturē. Šobrīd ne vai mazāk kā 70 Viena jurisdikcija ir mūs, uz mūsu radāra, deviņas ir melnajā sarakstā, pārējās ir tā saucamajā pelēkajā sarakstā. Mums ir jāiestājas par atklātību un jāturpina strādāt. 31 jurisdikcija ir atļāvusi savus uh, apņēmi, apņemšanās vēstuļu publikāciju, bet. Uh, progress turpinās, bet mums ir nepieciešams rīkoties pilnīgi atklāti. Šī saraksta uzdevums ir veidot attiecības ar partneriem ārpus Eiropas Savienības nodokļu jomā. Mēs nedrīkstam būt naivi. Es gribu atklāti to pateikt šeit jo mums nevienmēr ir patīkama viedokļa apmaiņa starp komisiju un dalību valstīm. Es gribu teikt, ka pēc starptautiskiem standārtiem Eiropas Savienībā nav nodokļu paradīžu, bet tāpat laikā būtu absurdi noliegt, ka pastāv agresīva nodokļu prakse, kā to liecina nesen veikts pētījums par šo jautājumu. Uh, jau tiek veiktas konkrētas pārmaiņas un ir nepieciešams um, labot šo situāciju, kas ir radusies no nepilnībām uh, nodokļu likumdošanā. Tad mēs, protams, redzēsim, vai Eiropas uh, pusgadu ietvaros tiks sagatavots arī konkrēts rekomendācijas dalību valstīm par veicamiem pasākumiem. Protams, mēs nevaram būt uh, pašapmierināti, mēs nevaram arī absurdi kritizēt citas valstis, bet nevaram arī noliegt, ka ir nepieciešams veikt pārmaiņas un ka ir jāmaina uh, likumdošanas prakse, kas neatbilst mūsu kopīgajām ētikas normām. Tā kā mans laiks ir ierobežots, es arī cenšos ievērot šī, šos ierobežojumus, tad es gribu teikt, ka mēs iestājāmies par mūsu ekonomikas konverģences veicināšanu. Mēs nevaram pieļaut tāpat laikā nežēlīgu nodokļu konkurenci, jo tas viss mūs uh, novedīs strupceļā. Mums ir jāveido reāla nodokļu konverģence Eiropā, tā nebūs pilnīga, uh, nepieņemot uh, Eh, šo aksis un otras puses eh, PVN sistēmu. Ar eh, ekon komisējas un taks trīs komitejas atbalstu mēs varam līdz šā, šīs komisijas pilnvaru termiņu beigām īstenot iecerotās reformas. Komis parlamentam līdz uh, Eh, sasaukuma beigām ir jāpieņem uh, eh, savs viedoklis visos šajos jautājumos, varat rēķināties ar mūsu atbalstu, un es esmu apņēmības pilns uh, ziedot visus spēkus šai cīņai, un ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem, un katru reizi, kad uztais Eiropas parlamentā, es gribu uh, teikt, ka man ir liels gandarījums Protams, mums ir dažādi politiskie uzskati, dažādas nianses, dažādas pieejas, gan uh, politiski, gan institucionāli, bet mēs esam vēstures uh, frontes vienā pusē, un mēs, uh, ja vēlamies virzīties uz priekšu, tad mums ir varbūt arī jāizdara spiediens dažkārt uz mūsu dalību valstīm, tas ir mūsu uzdevums Tā ir mūsu loma un esmu gatavs arī to darīt līdz uh, jūsu pilnvaru mm, perioda pēdējai dienai un arī līdz mana pilnvaru termiņa pēdējai dienai. Paldies, paldies komisāram Moskovisī. Un mēs varam apņemties strādāt ātri pie jaunās paketes. Mūsu nolūks ir uh, tik tiešām balsot par priekšlikumiem līdz sasaukuma beigām, lai sniegtu savu ieguldījumu spiedienu izdarīšanā uz to, lai pasākumi tiktu pieņemti. Tagad sāksim ar mūsu puses izteikumiem. Četru minūšu eh, šie sloti Alēns Lamasūrs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, komisāra kungs. Jā, protams. Mēs eh, ļoti uzmanīgi klausījāmies jūsu prezentāciju un eh, īpaši pagājušajā nedēļā jūs precizējāt, ka ilgtspējīgs risinājums un nopietnas piedāvājums ilgtspējībai ir eh, padomāt arī par digitālajām aktivitātēm un arī CCTB aktivitātēm. Jūs nācāt klajā ar priekšlikumu jūs tātad atbalstījāt arī parlamenta nobalsot to priekšlikumu pirms divām nedēļām. Es vēlētos jums uzdot jautājumu šādā sakarībā. CCTTB ir ārkārtīgi svarīga, <clears throat> svarīgs pirms desmit mēnešiem jūs eh, piedāvājāt tekstu, ir izveidot administratīvā darba grupa un mūsu rīcībā esošās informācijas balstoties Tā tad 12, tā 18 mēnešu laikā tiek eh, izskatīts teksts CCCTB un ir trīs veidu eh, dalību valstis. Ir tādas, kuras nesaka neko, ir tādas, kuras eh, šobrīd nogaida un paraudzīsies, kā šis projekts gala versijā izskatīsies. Un ir tāda grupa grupa, kurai piederam arī mēs, kuras ikdienu panta pa pantam uzrauga un mēģina un mēģina novērst šīs negatīvās rīcības. Tā tad, vai jūs uzskatiet, tieši tāpat kā parlaments, ka CCCTB ir svarīgāks risinājums nekā pagaidu risinājumu, un ja jā, tad kā nodrošināt to, lai ilgstermiņa un īstermiņa risinājumi ietu roku rokā un mēģinātu izpildīt arī mūsu politiskās eh, ambīcijas. Paldies! souvent, je, je partage... Euh, euh, ļoti bieži es um, piekrītu Lamasūra kunga verdiktam, bet šeit iesākumā es vēlētos tūlīt pateikt, ka, jā, protams, plašsaziņas līdzekļiem jau patīk runāt par pagaidu nodokļiem un nodokus 3% apmērā, un uh, Tas ir piedāvājums, kas var darboties tikai īstermiņā, un tomēr mums ir nepieciešams ilgtermiņa reformas, varētu pat teikt gadsimta reformas, kas darbotos un kas eh, veik tādas struktūrāls reformas. Patreizējais juridiskais ietvars ir neaizpildīts, un eh, Ir skaidrs, ka notiek ekonomikas virzīšanās uz digitālu ekonomiku, un parlaments arī par to runā. Nākamais es um, piekrītu arī jūsu teiktajam par padomas darbu, varbūt tā nav paveikusi visu, kas bija tās spēkos, un tomēr es uh, esmu un palieku optimists. Darbs notiek, bet eh, vienlaicīgi es ar noteiktu dalību valstu atbalstu vēlētos pamudināt padomi darboties naskāk. Tā tad, eh, lai būtu noteikti nodokļi, kas darbotos vismaz īslaicīgi, un tā ir Bulgārijas un Austrijas prezidentūra, kuras kopīgi strādā pie šā likumdošanas faila. Uh, Un es jums apsolu, ka šobrīd, kad priekšlikums būs sagatavots, mēs eh, sadarbībā ar prezidentūrām strādāsim tālāk, un abas prezidentūras ir apsolījusi, ka tās ministru padomas līmenī pacels šā jautājuma izskatīšanu. Jepe Paldies, Jepe Kofots! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Moskavisī kungam! Vēlētos norādīt, ka taksa 3 komiteja gaida iespēju ar jums sadarboties, lai pabeigtu un stiprinātu cīņu par caurskatāmību un efektīviem nodokļu noteikumiem Eiropas Savienībā. Par caurskatāmību tātad. Viens no jautājumiem, par kuru vēlos runāt, ir publiskas eh, ziņošanas mehānisms pat dalību valstīm. Es vēlētos noskaidrot, ko komisija dara šajā jautājumā. Saistībā ar sarakstu ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas, ļoti svarīgs jautājums. Jūs jau pieminējāt, cik svarīgi caurskatāmība, par to mēs arī cīnāmies un vēlamies redzēt kritērijus, objektīvus kritērijus, ko komisija dara, lai nodrošinātu, ka tā būtu. Un jūs arī pats norādījāt, saistībā ar valstu ziņojumiem par nodokļu kritērijiem un agresīvām nodokļu plānošanas schēmām. Deviņam dalību valstīm ir konstatēts šāds agresīvs schēmas nodokļu plānošanā. Jūs sacījāt, ka nenormatīvi vērsīsieties pret to. Vai ir plānots arī kaut kā pakāpeniski izbeigt šajās deviņās dalībvalstīs šīs agresīvās nodokļu plānošanas schēmas, vai komisija ir kādas idejas, kā reformēt un padarīt caurskatāmību e, rīcības kodeksa grupu un viņu veikto darbu šajā jautājumā? Paldies! Thank you, Mr. Kofod. I, I, I share as you. Paldies, Koforkungs. Jūs jau zināt, es piekrītu jūsu caurskatāmības centieniem, pievienojos tiem. Un pie tā mēs esam kopā strādājuši pēdējos gadus. Publiskā ziņošana pa dalību valstīm. Um, šeit vēl nav pilnības skaidrības, kā tas tiks nodrošināts strīdi ir par tiesisko pamatu. Un gaidām padoms juridiskā dienas atzinumu. Bet jūs varat būt pārliecināties, šim jautājumam piešķir liela nozīmība. Un mums kopā ar parlamentu ir jāizdara spiediens uz dalību valstīm. Mēs nevaram par to aizmirst. Jūs jau zināt, mēs atbalstam publiskošanu šiem valsts ziņojumiem. Par eh, šo sarakstu un tā publiskošanu pirmā piezīme. Eh, tas nav komisijas saraksts pirmkārt, bet dalību valstu saraksts. Bet es plānoju padomē uzstāt uz lielāku caurskatāmību, tāpēc esmu arī aicinājis tās apņemšanās, ko pelēkajā sarakstā esošos valstis uh, ir izdarījušas, ka to ir nepieciešams publiskot. Un tā, tās ir, ir pirmās atbildes, 31. Bet mums ir jāturpina izdarīt spiediens. Protams, jāstrādā arī pie sankcijām. Esam komisijā pieņēmuši vadlīnijas attiecībā uz budžetu. Un e, domāju, ka dalību valstīm vajadzētu darīt tieši to pašu. Tālāk par rīcības kodeksu grupu. Mēs sadarbojamies ar viņiem, lai stiprinātu komisijas atbildi un varēsim pēc šīs diskusijas noslēgšanās arī informēt jūs. Un visbeidzot, jā, ja mēs runājam par agresīvo nodokļu plānošanu, tad uzskatu, ka ir nepieciešams panākt, lai valstis pielāgo savu likumdošanu. Un tam vajadzētu būt mūsu iniciatīvas mērķim. Pirko Ruonen Lerner. Pirko Ruonen Lerners kundze. Kītos. Paldies, prieksēdētāja kungs. Un eh, paldies arī Moskavicī kungam. Jūsu ievadvārdi ir eh, radījuši Somijā uzņēmēju milzīgu kritiku, bet ne tikai Somijā. Tiek apgalvots, eh, ka starp no, eh, ka nodokļi starp eh, <clears throat> dažādām dalību valstīm nodrošinās eh, nodokļu bāzes paaugstināšanu un nodokļu nastas pieaugumu uzņēmumiem. Kāpēc jūs nevēlaties paraudzīties uz tirgus darbību? Ir ārkārtīgi daudz Somijas uzdēvumu uzņēmumu, kuri uh, kuri veic izpēti un investīcijas Somijā, kamēr citi lielie spēlētāji to nedara. Kāpēc? Tas nozīmē, ka e, nodokļu maksāšana aizplūst no Somijas uz lielākām un vecākām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāpēc es ne, e, lielos vilcienos es pozitīvi vērtēju jūsu nodokļu politikas piedāvājumu un tomēr. Uh, nodokļu nemaksāšanas izga, iz, izvairīšanās no nodokļiem šobrīd ir sasniegusi milzīgus apmērus. Es vēlētos pajautāt, ko jūs atbildēsiet tiem somu uzņēmumiem, kuri pēdējā laikā ir kritizējuši jūsu piedāvāto nodokļu politikas reformu. Merci, madame la députée. Je dirais d'abord que... Paldies, uh, deputāts kundze. Es gribēju teikt, ka mēs uh, jā, strādājam pie šiem nodokļu jautājumiem starptautiskā ietvarā, un es joprojām uzskatu, ka šīs atbildes ir jāsniedz globālā līmenī, jo tās ir globālas problēmas, un tādēļ komisija ļoti aktīvi darbojas arī G20 kontekstā. Protams, mums ir sava specifika, mēs esam Eiropas Savienība, kurai ir uh, vienotais iekšējais tirgus, un tādēļ uh, šāda uh, nodokļu konkurence starp valstīm un fragmentēta pieeja ir graujoša galu galā mēs, protams, izvērtēsim ietekmi uz katru valsti un katru nozari, un eh, tas eh, viss tiks darīts, eh, pabeidzot darbu pie aksis priekšlikuma. Ir jāuzklausa parlamenta vairākuma viedoklis par to, ka uh, šī, no šīm reformām ieguvēji būsim mūs visi, mums būs kopīga pieeja cīņā pret krāpšanu un agresīvu nodokļu plānošanu, un tas arī vairāk uh, rosinās veikt investīcijas, uh, veikt inovācijas un uh, mūsu lielie uzņēmumi, protams, ir iesaistīti globālā mērogā, globalizācijas procesā un akstis manā uh, skatījumā ir gan efektivitātes, gan uh, taisnīguma nodrošināšanas reforma. Līva Virnika. Līva Virnika tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Man ir vairāk jautājumu, komisāra kungs, par CCCTB Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienība ir spējīga rēģēt uz nodokļu reformām citos kontinentos? It īpaši, ko jūs uzskatāt, kādas ir ASV nodokļu reformas eh, ietekmes eh, sekas uz Eiropas Savienību? Vai mēs varam bez CCTB iztikt? Par pagaidu pasākumiem. Vai jūs uzskatāt, ka pastāv augsts risks Eh, ar to, ka kāds varētu pārsūdzēt lēmumus, eh, sūdzoties par diskrimināciju. Kā izvairīties no tā, kā nodokļi tiek nodoti tālāk patērētājiem? Kā izvairīties no dubultās aplikšanas ar nodokļiem? Un kā eh, piespiedīsiet uzņēmumus, kas fiziski neatrodas jūsu teritorijā, samaksāt šos nodokļus? Un tagad par uzņēmumu nodokļu režīmu. Priekšlikumā izmaiņām eh, uzņēmumu nodokļu jomā ir nepieciešama lietotāja dati, lai saprastu, kur tiek radīta vērtība. Vai šādu informāciju varēs iegūt tiešām no katra lietotāja, ievērojot privātuma likumdošanu, kā GDPR, piemēram? Kas attiecas arī Eh, uz eh, iekļautajiem sliekšņiem, sliekšņu vērtībām, kā tās tika noteikts, tīpaši attiecībā uz 3000 biznesa līgumiem. Kādēļ ir izvēlēts šāds absolūts skaitlis, nevis procentuāli? Kā nodrošināsiet, ka mazākas dalību valstis nenonāk sliktākā situācijā? Paldies! conviendrez qu'il faudrait plutôt deux heures que deux minutes pour répondre à ces questions. Vajadzētu droši vien divas stundas, nevis divas minūtes, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Nu, runājot par ASV nodokļu reformu, jautājums, kas ir jāņem vērā, ir atbilstība PTO noteikumiem, un uh, BEPS jautājums ir uh, atkal citas dabas jautājums, tālāk par diskriminācijas nepieļaušanu. Nē, šeit absolūti mūsu veiktie pasākumi nav nekāda diskriminācija, šeit nav runa par kaut kādu tirzniecisku pieeju vai kaut kādu soda sankciju noteikšanu. Nē, ir vienkārši jāpanāk, lai šie digitālie uzņēmumi maksātu arī savu nodokļu daļu ņemot vērā gūto peļņu. Tāpat ir jānovērš dubulta nodokļu uzlikšana, un ja kaut kas tāds tiks uh, konstatēts, tad arī uh, varēsim runāt par tiešiem uh, nodokļiem uzņēmumiem. Runājot par šo digitālo jomu, šeit ir, tas ir saistīts ar mūsu uh, Uh, filozofisko pieeju uh, šim priekšlikumam. Šobrīd uh, nodokļi tika, tiek uzlikti balstoties uz fizisku klātbūtni, vai uzņēmums fiziski ir uh, izvietots attiecīgā valstī, bet šobrīd mēs uh, ierosinām tādu digitālu klātbūtni, kas ir saistīta arī ar klikšķu skaitu un, un darījumiem. Uh, Un eh, šie jūsu minētie uzņēmumi ir eh, lieli eh, datu uzkrājēji, un tādēļ šiem uzņēmiem būs arī jāatklāj, kādus datus tie izmanto un uh, nodod tālāk. Un šeit būs noteikti griezti attiecībā uz šo digitālo klātbūtni. Tas palīdz mums uh, konstatēt, kuri uzņēmumi ir pietiekami lieli, lai tiem uzlikt nodokļus, tātad šie 750 miljoni uh, eiro apgrozījums uzņēmumam, tas ir uh, saistībā ar starptautiskām normām, un uh, nu, mēs to uzteicinām uz Eiropas Savienību. Paldies, Svens Gīgolds! Komisārkungs, esat sveicināti atpakaļ uz šīs skatuves. Uh, Vispirms vēlētos atzinīgi novērtēt to, ko jūs darat cīnoties ar agresīvu nodokļu plānošanu Eiropas pusgadu ietvaros un valstu ziņojumu kontekstā. Esmu pārliecināts, ka nebija viegli pateikt vairākam dalību valstīm, ka viņām ir jāmainās un konstatēt, ka deviņas dalību valstis veic eh, agresīvu nodokļu plānošanu uzņēmumu nodokļu jomā. Uh, Vai jūs varat jau šobrīd kaut ko pateikt par to, vai maijā mēs redzēsim eh, šīm konkrētajām valstīm arī eh, uz valstīm specifiski vērstajos ieteikumos eh, kaut ko par šo tēmatu? Vēl viens specifisks jautājums. Mēs daudz esam runājuši par agresīvu nodokļu konkurenci uzņēmumu nodokļu jomā, bet tas, ko mēs tagad redzam vienotajā tirgū, ir aizvien vairāk un lielāka konkurence par to, kur dzīvos bagāti cilvēki. Mēs redzam jauni domicilēšanās noteikumi apvienotajā karalistē. Malta ir arī īpaša situācija, Itālijai ir īpašs piedāvājums uh, ārvalstniekiem turīgiem, kas pār, varētu pārcelties uz Itāliju, Portugāli, redzam ar desmit gadu atvieglojumiem nodokļomā, dalībvalstis cīnās par bagātniekiem. Un arī šī ir ļoti neveselīga nodokļu konkurences uh, lieta. Vai jūs, komisār kungs, varat izgaismot šo lietu? Mēs redzam, ka šis eh, pasākums tiek vērsts eh, ne tikai uz Eiropas Savienības pilsoņiem, bet arī trešo valstu pilsoņiem. Vai mēs varētu iegūt īpašu uh, ieskatu to, kā uh, dalība valsts cīnas par šiem bagātniekiem. Jūs esat sociālists, nekad to neesat slēpis, varbūt arī jūs esat interesēti šādā īpašā nodokļu konkurences formātā. Mr. Giggle, then... Paldies, Gigolda kungs. Varu apstiprināt, ka reakcija no dažiem ministriem no septiņām dalību valstīm, kas ir pieminētas mūsu dalību valsts ziņojumos, diplomāts sakot, bija diezgan dzīvīga reakcija. Un arī mana reakcija uz viņu sacīto bija tikpat dzīvīga. Es domāju, ka viņi saprot, ka mēs nekad neapzīmējam viņus par nodokļu paradīzēm, pat ja daži NVO tā apgalvo. Bet no, no viņa puses nav vērts arī noliegt, ka pastāv problēma un ka šī problēma ir jārisina. Un tas ir arī pietiekams iemesls, manuprāt, viņiem veikt arī normatīvo darbu. Nevaru jūs šobrīd informēt par to, vai e, šādas lietas tika iekļauts arī Eiropas pusgada ietvarā dalību valstīm specifiski e, adresētajos ieteikumos, bet mums katrā ziņā būs e, pilnvērtīgas diskusijas par reformām, kas ir nepieciešams. Dažas dalību valsts ir izrādījuši vēlmi sarunāties par šo tēmatu, citas vienkārši noliedz visu, bet nu, pie tā mēs ķersimies tad, kad uh, gatavosim šos ieteikumus. Uh, Eh, kas attiecas uz pārējo jūs minēto, nu, es nenoliedzu, ka esmu sociāla demokrāts, bet eh, kā jebkurš iedzīvotājs, kurš vēlas lielāku taisnīgumu un caurskatāmību, es, protams, ļoti atzinīgi vērtēju ideju, ko jūs sacat, bet tas ir mazāk manā kompetencē. Paskaroties uz zelta vīzu problēmu Tā ir lieta, kas ir mans kolēģis Veras Jurovas kompetencē. Un eh, jūs noteikti zināt, ka viņi strādā pie šiem un citiem dosiem. Mana kompetence varbūt nav tik ierobežota, bet eh, tie galvenokārt saistīti ar noteikumiem, kas vērst uz uzņēmumiem iekšējā tirgu. Bet, eh, protams, šis ir ļoti svarīgs jautājums, un es saprotu, ka esam sensitīvi noskatīt jā, mēs pie tā vēl atgriezīsimies sarunā ar jums. Paldies! Marija Piedvju. Voilà, excusez-moi, monsieur. Atvainojiet, komisār kungs, vispirms viens komentārs ņemot vērā sociālās kustības un politisko krīzi, ko piedzīvo Eiropa, mums šobrīd ir nevis uh, ētiskas debates, bet uh, struktūrāls debats domājot par Eiropas Savienības nākotni. <clears throat> un man ir šādi jautājumi. Pirmkārt, par provizorisko nodokļu uh, pasākumu. Tātad šeit ir runa par 3% no apgrozījuma, kas nozīmē 10% no uh, pēļņas. Un jūs pats minējāt, ka tagad GAFA lieliem uzņēmumiem tas ir 9,5% uzņēmumu nodokļa un ka, uh, lai novērstu uh, dubult nodokļu uzlikšanu, e, tiks piemērots uzņēmuma nodoklis. Tālāk, kā pāriet e, no šī, šādas simboliskas nodokļu uzlikšanas līdz uz reālu e, nodokļu uzlikšanu digitāliem uzņēmiem, kā nodrošināt, lai šie uzņēmumi pēc tam nenovirzīt šos jaunos nodokļus patē, uz patērētājiem, piegādātājiem un citiem, lai saglabātu savu peļņu. Tālāk ir jādomā arī par ilgtermiņa pasākumiem, par starptautisko nodokļu normu jaunu definēšanu, lai atbalstītu jaunatīstības valstīs. Turklāt jāsasauca uh, starptautiska konference par nodokļu jautājumiem, kāds bija 2017. gadā attiecībā uz klimatu pārmaiņām. Īrija, uh, Luksemburga, Kipra, Malta. Uh, ir uh, ņā, ņemot vērā jūsu paziņojums, paziņojuši savu nostāju. Jautājums, kā mēs tiksim galā ar šo valstu blokādi, ja to neizdarīs Eiropas Savienība, kas to izdarīs, jo mēs uh, mūsu goe grupai uh, šādas nodokļu paradīzes un nodokļu schēmošana ir runa mm, arī šajā jautājumā par uh, varu un par spēku samēriem, un mums šie spēku samēri ir jāapvērš atbilde. Eh, nu, ja jūs uzskatāt, ka finanšu nozare ir šobrīd dominējoši salīdzinot ar uh, pārvaldes struktūrām, tad mums šis spēku samērs ir jāapvērš, un eh, es konstatēju, ka šeit valda mums noteikti vienprātība šai jomā. Nu, es pretnostatīšu ētiskos un struktūrālos jautājumus. Šie struktūrālās problēmas ir saistīts ar ētikas trūkumu daudzos gadījumos, un pilsoņi novēršas no Eiropas tādēļ, ka viņiem rodas iespējas, ka Eiropas Savienība netiek vairs galā ar tās priekšā stāvošiem izaicinājumiem jūsu komentārs par īstermiņu un ilgtermiņu un atkārtot to, ko jau esmu teicis vairāk kārt. Protams, es vienmēr iestājos par vidēju un ilgtermiņa risinājumiem un manā skatījumā aksis ir pamat reforma attiecībā uz uzņēmumu nodokļiem. Tālāk par šo 3% nodokli. Nu, jums uh, ir tiešām šīs piedāvājums jāuztver kā īstermiņa pagaidu risinājums. Nu, protams, arī pagaidu risinājumi var, eh, var eh, pastāvēt 25 gadus, un eh, kaut kādas ciklonētu būtnes arī var būt maziņas, un pēc tam izaugt milzīgi lielas un visu sagraut, bet, nu, runājot par šo digitālo uzņēmumu nodoklī, jeb GAFA, nu es eh, nesaukšu to par GAFA nodokli, šeit ir runa par 180 uzņēmumiem, puse no tiem ir ASV uzņēmumi, viena trešdaļa ir Eiropas uzņēmumi, pārējie no. Uh, Um, pārējās pasaules, tātad tas ir digitālais nodoklis, šeit mēs neko nediskriminējam, mēs apliekam ar nodokli darbību, nevis uh, uzņēmumu kā tādu. Un mūsu aprēķina liecina, ka tādējādi mēs varētu iegūt vismaz 5 miljārdus eiro. Un tā kā pieaugums uh, darbībai ir 14% gadā, tad šie ieņēmumi būs vēl uh, lielāki, un tas varbūt arī kompensētu Brexit zaudētos līdzekļus, bet, nu, nezinu, vai tie kādreiz kļūs par Eiropas pašresursiem vai nē, bet var teikt, ka šeit ir runa par nozīmīgām naudas summām. Protams, mums būs jāpārvar pretestība nevis kaut kādā vienā vai otrā valstī, bet jārod vienprātība padomē un uh, Eiropadomes diskusijas Eh, ir pamats optimismam šai jomā. Protams, mums vēl jāpārliecina tie, kas ir tādi nepiekāpīgi un jāpārliecina viņiem ar, viņi ar saprātīgiem argumentiem un, nu, ir eh, nepamatots eh, uzskats, ka cietēji varētu būt patērētāji. Kolēģi, lūdzu izteikties īsi, jo kom komisijas vicepriekšsēdētājs Dombrovskis arī vēl ieradīsies. Kolbankungs. Labrīt, Moskavisī kungs. Tiem, kas varbūt nav informēti, jūs esat ne tikai komisārs nodokļu jautājumos, bet uh, arī bijušais Francijas finanšu ministrs un esat bijuši atbildīgs par eh, nacionālo nodokļu politiku. Un tā kā mēs apspriežam nodokļu jautājumus, varbūt varat padalīties ar savu pieredzi. Jūsuprāt, kāda reakcija būtu franču finanšu ministram, ja trešā valsts, piemēram, ASV, uzstātu, ka tirzniecības eh, līguma kontekstā jums ir nepieciešama eh, augstāks nodokļu līmenis un jāiesniedz nodokļu plāni trešai pusēji, kas plāno eh, sodīt Franciju par katru pārkāpumu. Es domāju, ka atbilde ir acīm redzama. Neviena valsts šādu vienošanos nekad neparakstīt, neviena to nav nekad darījusi. Tomēr Eiropas Savienība sagaida no apvienotās karalistes tieši šādu pazemību. Barņē piekdien sacīja, ka 12. punktā padoms vadlīnijās nākotnes tirniecības eh, līguma mērķis ir novērst negodīgo konkurenci, ko apvienotā karaliste varētu veikt, nosakot pārāk zemas nodokļu likmes un pieprasot eh, noteikumus pieskaņošanu Eiropas Savienības uh, normām un paredzot sankcijas. Ja apvienotās karalistes nodokļu politiku uz visu mūžu noteikts eh, trešā puse eh, ar sankcijām, tā būtu nodokļu uzlikšana bez pārstāvības uh, kas ir bijis princips, kura dēļ ir sākušies arī vairāki kari. Vai tomēr eh, šeit nav vēlme padarīt eh, šo situāciju sliktāku, nodrošinot, ka nebūs vienošanās? Euh, es sniegšu īsu atbildi uz jautājumu, kas iziet ārpus mūsu šīs dienas temata ietvariem. Mm, ir Eiropas Savienības uh, Uh, vārdā šīs sarunas, tātad vēd komisijas sarunu vedējs 27 valstu uh, vārdā, un mēs, protams, vēlamies uh, noslēgt labu, draudzīgu vienošanos ar apvienoto karalisti, saglabājot tuvas attiecības, pat ja e, apvienotā karalista gal galā ir izlēmusi izstāties no Eiropas Savienības, tā tomēr joprojām būs Eiropas valsts, neviens neapšauba šīs valsts. Uh, uh, suverenitāti, mums uh, ir jānoslēdz sadarbības uh, uh līgumi. Runājot par manā kompetencē esošiem jautājumiem, es varu tikai apsveikt sadarbību ar Britu valdību, kas mums pastāv jau piecus gadus, kopš es strādāju pie šiem jautājumiem. Vispirms biju finanšu ministrs, tagad komisārs. Uh, un gribu norādīt, ka apvienotā karaliste bija viena no pirmajām, kas atbalstīja SAO BEPS pieju, un uh, bija arī uh, četru lielo Eiropas Savienības valstu finanšu ministru vidū, kas atbalstīja komisijas ierosināto pagaidu nodokli. Tā kā mēs turpināsim sadarbību ar mūsu britu draugiem Uh, un, uh, lai kas notiktu arī nākotnē, mūsu pieeja šai jautājumā būs tuva. Es neticu, ka apvienotā karalists kļūs par nodokļu paradīzi, tā būs suverēna valsts ar savu nostāju, bet tā būs G20 un G7 dalībniece un sadarbosies ar Eiropas Savienību. NF grupa Mario Borgēzi. Paldies! Prieksēdētāja kungs, debatēs šobrīd vēl nav izskanējis, un eh, tas reti izskan nodokļu nemaksāšanā un nodokļu izvairē runas par mafiju. Šobrīd eh, mafija strādā pāri robežām starptautiskā līmenī, nodarbojas ar tirzniecību ļoti uh, augstā līmenī. Uh, Un eh, bieži vien, un to ir uzsvērs arī Eiropola, mafija izmanto tā saucamās kriptovalūtas. Un eh, komisija par šo jautājumu nerunā tikpat kā vispār. Tas ir pirmais, otrais. Desmitiem miljonu operātoru ir izveidojuši offshore sistēmas, kas e, ļauj nemaksāt nodokļos miljardiem eiro. Neviens to nekontrolē un patreizējā likumdošanā kontrola tikpat kā pat nav paredzēta. Dalību valstu atbildīgās iestādes, ko tad tās var darīt? Vēlētos jums arī atgādināt, ka Šādas schēmas izmanto arī bankas, un izsakot tam nevar neviens. Un visbeidzot, ir valdības, tajā skaitā arī Itālijas valdība, ir vienojušās ar starptautiskiem uzņēmumiem, Philip Morris, Microsoft un citiem starptautiskiem uzņēmumiem. Un, piemēram, līgums ar Philip Morris 15. gadā Filipa Moris eh, Itālija apgrozīja pāri par 3 miljārdiem un 1,5 miljārdi bija iegūti no cigarešu tirzniecības. Tā tad uh, peļņa bija pietiekami zema un tomēr Eiropa nedarīja neko. Atbilde - jā, ir skaidrs, ka jautājums, kur jūs uzdevāt, ir ārkārtīgi svarīgs un uh, Kā jau es teicu, tas nav eh, mana atbildības eh, portfeļa ietvaros Dombrovska kungs, Jurovs kundze, Kinga kungs. Bet par kriptovalūtām runājot, kāda tā varētu būt, eh, kā varētu to kontrolēt. Protams, mums ir jādomā par kontrolas sistēmas izveidošanu, kas būtu efektīva Un eh, šobrīd vispār naudas, eh, skaidrs naudas plūsmas pārvaldība arī ir pietiekami nepārskatāma. Un, eh, kā jau jūs teicāt, skaidrs naudas plūsmas saikna ar kriminālu aprindām ir pietiekami cieša. Bet karuzel, tātad šis te karuseļ nodokļi mm, un nodokļu izvaira ir ļoti liela problēma, un bieži vien to izmanto tieši kriminālās aprindas. Tāpēc eh, arī mēs mēģināsim to izskaust, jo bieži vien šī nauda aiziet arī terorismu finansēšanai. Bet eh, kā izvairīties no šīs eh, PVN karuseļošanas? Tas ir aktuāls jautājums, un Ja mēs to sakārtosim, tas ļaus lielā mērā cīnīties pret kriminalitātu un terorismu finansējumu. Par nodokļu paradīzēm, kas ir komisijas melnajā sarakstā. Jā, protams, kā vispār no šīs situācijas eh, iz, izrāpties. Un, protams, ka mums ir jāpiedāvā tāda pārvaldība, kas ļautu izsekot naudas plūsmu. Prieksēdētājs. Es atvainojos, turpina Burgecijo kungs. Nē, nē, vairāk neļauj uzdot jautājumu. Ježekungs, man ir četri um, runātāji pieteikušies, bet eh, es neļaušu nevienam izteikties ilgāk par trim minūtēm atbildi iekļaujot. Nīdermājer kungs, paldies! Paldies un sveicināts šeit komisāru kungam. Pirmais par digitālo nodokli. Vai <clears throat> nodokļu atbildīgās iestādes diskusijās ar jums mēģina sakārtot šo situāciju, ka lielie uzņēmumi, kas eh, rada pēļņu Eiropas Savienībā un tomēr netiek šeit aplikt ar nodokļiem? Tātad pirmais tas jautājums, otrais par pagaidu režīmu. Kādā veidā iegūt datus? balstoties uz piedāvāto kalkulāciju algoritmu. Un otrkārt, man ir līdzīgs jautājums, kā Lamasūra kungs jau uzdeva par CCCTB un CCTB. Jūs it kā atbildējāt, un tomēr man ir radies iespējas, ka šķiet gandrīz neiespējami, ka Bulgārijas un Austrijas prezidentūras laikā vienošanās tiks panākta jo šķiet, ka debatas notiek ne tik augstā līmenī, otrs ir vesela virkni valstu, kur iebilst pret šo priekšlikumu. Un eh, kā jums šķiet, cik lielā mērā vajadzētu mudināt vai pat piespiest uz šo stiprināto sadarbību, lai kaut kas sāktu kustēties? Moskvicī kungs, eh, Galtjērī kunga um, piekrītot, protams, ka mums ir jāpliek ar nodokļiem lielie uzņēmumi. Tāpēc es piedāvāju ilgtspēt, es vienmēr iestājos par ilgtermiņa risinājumiem un nevis īstermiņa. Tas ir pirmais. Otrais. Uzņēmuma nodokļi vienmēr ir deklaratīvas dabas. Tas attiec arī uz privātpersonām, protams. Tātad eh, atskaits ir jāsniedz regulāri, un visi uzņēmēji, visi kā viens apgalvo, ka viņi izpildīs noteikumus, ja komisija tādus sagatavos. Tas eh, savukārt pieprasa, lai e, būtu atrunāt arī patērētāju Eiropā saraksts par CCCTB. Divas piezīmes. Pirmā, es nekad nerunāju tikai par diviem C. Tā tad es vienmēr runāju par CCCTB. Un e, Tāpēc šī divpusējā pieeja ir jāskata kopā, un es visu savus pūliņus ieguldīšu, lai tā arī būtu nākotnē. Otrais. Mans entuziasms par stiprinātu sadarbību ir mazinājies. Pēdējos piecus gadus es to esmu mēģinājis, vispirms kā Francijas finanšu ministrs mēģināja panākt, lai, pan, kā ministrs mēģināja panākt, lai tikt panākt vienošanās par FTT bet um, ciešāka sadarbība varbūt nenozīmē, ka tā būtu labāks risinājums nekā citi. Bet eh, CCCTB tiks panākt vienošanās līdz šā gada beigām. Eh, paldies, eh, prieksēdētāji kungs, par PVN. Jūs jau teicāt, cik ārkārtīgi svarīgi tas ir šis jautājums ir gan taks trīs komisijas darbā, gan arī jūsu darbā. Bet eh, vai jūs piedāvājat konkrētus risinājumus, kā cīnīties pret krāpniecību? Un eh, īpaši ņemot vērā to, ka jūs tā kā vēlaties piedāvāt izšķirīgu šīs cīņas sistēmu par akses. Šķiet, ka ir divi paralēli argumentācijas ceļi Pirmais, mūsu amerikāņu partneri uzskata, ka uh, iespējams mūsu pasākumi varētu būt diskriminatori attiecībā pret viņu digitālajiem uzņēmumiem, eh, bet, protams, ka mums ir jābliek ar nodokļiem šie starptautiskie digitālajie uzņēmumi, un, protams, ka mums ir jāiekasē nodokļi arī no lielajām kompānijām. Bet uh, Eiropas atbilde ir tāda, kāda tā ir, bet es varbūt eh, vēlētos eh, padomāt par sekojošu tēmu. Šobrīd eh, Eiropas komisija tā kā mēģina pamainīt savu domāšanas paradigmu, bet jūsu mandāta sākumā es jau runāju par to, ka komisijai vajadzētu varbūt vairāk piestrādāt pie naudas atmazgāšanas. Uh, Sākotnēji par to tika runāts, un es arī to piedāvāju. Tā tad es saprotu, ka tas nav jūsu kompetencē, bet Jurovas kundzes kompetencē. Un es domāju, ka vajadzētu atb, um, atgriezties atpakaļ pie tā, ka šī te naudas atmazgāšanas nodaļa būtu jūsu, uh, jūsu pakļautībā un nevis Jurovas kundzes pakļautībā. Uh, <clears throat> Paldies! Vispirms es vēlējos pateikt, ka šis PVN priekšlikums tiks pabeigts maijā, un tad sarunas, protams, turpināsies par CCCTB ne jau ar šo priekšlikumu viss sāksies. <clears throat> Un eh, tā jau nebūs arī visapjomīgākā reforma 21. gadsimtā, bet vienlaicīgi es uzskatu, ka dalību valstīm būs jāpiekrīt uz tā saucamo vidustermiņa nodokli, jo ja mēs vēlamies eh, efektīvi sakārtot šo nozaru, tad mums tā ir jārīkojās. Un, eh, protams, komisija, kurā šobrīd notiek vesela virkne reformu, un ja, piemēram, mans, mana amata pārņēmējs eh, uzdot man šādu jautājumu, tad noteikti atbild būtu tāda pati. Thank you very much indeed and welcome once again, uh, Commissioner. Three brief. Eh, paldies, saka Hājas kungs. Trīs jautājumi. Pirmais - politisks. Jūs teicāt, ka jūsu piedāvātais e, vidustermiņa nodokļu priekšlikums e, ietekmēs apmēram 50% no uzņēmumiem, bet e, ņemot vērā to, ka Amerikas Savienotajās valstīs šobrīd administrācija darbojas protekcionisti. Kā jūs uz to raudz, raugaties? Nākamais jūs teicāt, ka vienošanās tiks panākt līdz 20. gadam un 19. gadā šis priekšlikums tiks eh, pārskatīts, bet OECD eh, vai eh, digitālie nodokļi varētu tikt kaut kādā veidā sakārtot. Un trešais jautājums. Vai jūs uzskatiet, ka šajā vidustermiņa nodokļu priekšlikumā varētu tikt iekļaut tā saucamā saurieta klauzula, tātad uh, Ja CCCTB būs eh, pareizais risinājums, bet eh, varbūt, ka risinājumu labāk vajadzētu meklēt eh, starptautiskā līmenī un nevis tādā, ko CCCTB piedāvā, un tad šī sauriet klauzula varētu būt jēgpilna. Paldies par jūsu uzdotiem jautājumiem, saka Moskvicikungs. Ļoti interesanti jautājumi. Sākšu ar OECD. Es ļoti augstu novērtēju OECD darbu. Un eh, pirms eh, divām nedēļām viņi sagatavoja eh, ziņojumu, kurā skaidri parādās, ka problēma eksistē. Problēma arī ir jārisina starptautiskā līmenī, bet viņa ziņojumā arī parādījās, ka šobrīd nav vienošanās, un lai mēs tādu panāktu līdz 20. gadam, mums ir smagi jāstrādā. Uh, bet eh, šobrīd daudz dalību valstis eh, jūtas atbildīgas par tādas likumdošanas pieņemšanu, kas eh, viņu sētu sakārtotu ļoti ātri un nevis gaidiet līdz 20. gadam. Tātad šis pagaidu risinājums, kā jau vārds saka, tas ir pagaidu. Ne tikai līdz brīdim, kad sāks darboties CCCTB, bet arī sagaidot OECD piedāvājumu un arī šī te eh, digitālā, digitālais satvars. Iespējams, ka tas tiks iekļauts ECCTB, bet eh, iespējams, ka to sakārtos arī dalību valstu līmenī. Par ASV reakciju. Jūs noteikti ziniet, ka es uzrakstīju ASV finanšu ministram vēstuli un tikos ar viņu Buenos Airesā, un man bija iespēja ar viņu runāt un arī izteikties G20 sanāksmē. Un es uzsveru un atkārtoju, ka mūsu nodoklis nav nodoklis, kas darbojas pret ASV interesēm. Tas ir mūsu nodoklis, mēs pie tā esam strādājuši mēnesi, mēnešiem, un tā nav atbilde uz kaut ko. Tātad tas nav nodoklis pret ASV. Jo nav jau tā, ka uh, tikai un vienīgi ASV kompānijas uh, skars, un tas nav gafa nodoklis. To es vēlētos vēlreiz uzsvērt. Jā, protams, gafa nodoklis, tas jau izklausās plašsaziņas līdzekļos kā tāds skaļš sauklis, bet patiesībā nodoklis ir daudz plašākas dabas. Uh, Kā jau teicu, tas skars 180 uzņēmumus šis nodoklis. Un par to es eh, šo aspektu vienmēr uzsveru runājot ar mūsu amerikāņu partneriem. Un eh, atkārtošu vēl un vēlreiz atkal tiekoties ar mūsu partneriem. Prieksēdētājs, paldies, un pēdējais eh, tanka kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Okay. Uh, to... Divi jautājumi, Muskovicī kungs. Mēs jau esam lielos vilcienos viensprātis, bet eh, kad jūs piedāvājat šo digitālo nodokļu pakotni, jūs eh, atsaucaties uz lielajiem tehniskajiem gigantiem, kas eh, maksā apmēram 9% nodokļu. Bet eh, es atceros, ka Apple, piemēram, maksā 0,005% un 16. gadā eh, Google samaksāja 16 miljonus no peļņas pāri par 20 miljoniem. Vai tad tas uh, nav pietiekama. Es domāju, ka šeit skaitļus pieminēt būtu jēgpilni. Otrais jautājums ir saistīts ar sadarbību ar valstīm. Vakar tikos ar Nīderlandes valdības un parlamenta pārstāvjiem un zinu, ka Nīderlandes valdība izskat šo jautājumu. Vai jūs eh, domājat sadarboties ar dalību valstīm, kurās digitālie ieņēmumi ir lieli, un ja jūs to darīsiet, tad problēma būs tāda pati kā ar CCCTB? un parlaments vēlētos zināt, kuras tad ir tās eh, nodokļu jurisdikcijas, kuras nesadarbojās. Un nākamais jautājums. Runājot par Eiropas Savienības situāciju, Junker kungs eh, pieminēja 116. pantu. Un ja jūs šo pantu šajā digitālajā pakotnē neiekļausiet, kāda tad būs, kāds būs rezultāts? Jā, paldies, Tanga kungs. Es eh, saprotu, ka katrā valstī un pat katrā uzņēmumā situācija atšķiras, un tāpēc sadarbībā ar manu kolēģi Vestāgars kundzi es jums eh, šobrīd nevaru konkrēti pateikt, kāda izskatīsies likumdošana nākotnē. <clears throat> un, eh, protams, mēs esam gatavi parlamentam sniegt tos statistikas datus, kāda ir mūsu rīcībā. Ja mēs runājam par šo trīs eh, procentu robežu, kas būtu jāmaksā digitālajiem uzņēmumiem, tad tas balstās uz aprēķiniem. Nākamais. Ir taisnība, protams, mēs esam gatavi sadarboties ar parlamentu un dalību valstu valdībām, bet uh, izskaužot uh, agresīvu uh, nodokļu plānošanu, tad atkal esmu ticējies ar, no, ar Nīderlandes finanšu ministru un e, diskusijas bija pietiekami auglīgas, un, e, protams, ka varbūt e, Nīderlanda ir piet, Nīderlandē šis jautājums ir pietiekami delikāts, bet man šajās sarunās nešķita, ka Nīderlanda ir pilnīgi noslēgusies dažādiem priekšlikumiem, un kā jau Junkers teica, 116. pants bet eh, vairāk arī par to jums neko nevar pateikt. Paldies komisāra kungam, saka Ježeka kungs. Paldies, ka piedalījāties šajā viedokļa apmaiņā. Mūsu sarunas skaidri parādīja, ka mērķis mums ir viens, ka mēs vēlamies sasniegt nodokļu nozarē skaidrību un eh, nodokļus piemērot godīgā veidā tādā veidā, kas nākt par labu Eiropas iedzīvotājiem. Paldies! Paldies! Mums nebija brīvā mikrofona procedūra, jo mums vairāk nav laika, un Tanga kungs bija politisko grupu pārstāvi runātājs. Un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas, bet pirms tam vēlētos pateikties Moskovicī kungam, pateikties par viņa paveikto, par viņa pūliņiem, centieniem, jo šī izšķirīgā cīņa pret nodokļu izvairi visiem ir svarīga. Rezultāts ir jāpanāk līdz šā mandāta beigām abās institūcijās, un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai šie pasākumi taptu pieņemti. Kā šajā komisijā, tā arī parlamentā. Uh, jo es domāju, ka tas būs tiešām vēsturiskas reformas 21. gadsimtā, sava veida revolūcija. Un eh, komisija piedāvājot šo stratēģiju ir rīkojusies ārkārtīgi pārliecinoši. Bet mums visiem ir skaidrs, ka izaicinājumi nodokļu izvairs apkarošanā ir lieli Arī digitālu uzņēmumu nodokļu bāzes sakārtošana ir izaicinājums un īpaši vēl globālā ērā. Tāpēc patreizējā etapā mēs esam gatavi cīnīties un uzvarēt.